Atsākam sanāksmi, lūdzu ieņemiet vietas. Trešā vēlēšanu kārta. Jaunu kandidatūru nav uz eh, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja amatu. otrās kārtas kandidatūras paliek spēkā. Aicinu zāles pārziņus izdalīt aploksnes un vēlēšanu biļetes. Deputātus aicinu ieņemt savas vietas. aicinu arī balsu skaitītājus ieņemt savas vietas.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 Meine Damen un Dāmas un kungi, vai visi deputāti ir nobalsojuši? Vēlreiz jautāju. Vai vēl kāds vēlas balsot? Trešo reizi jautāju, vai vēl kāds vēlas balsot? Nē. Ar to slēdzam šo vēlēšanu kārtu. Pecelkungs, jūsu uzsaucieni tiks protokolēti. Aicinu jūs ievērot kārtību. Ar attiecīgām sekām jūsu nekaunīgai uzvedībai. pārtraucam sanāksmi ar skaņas signālu. Jūs informēs par rezultātu paziņošanu, un uz informatīviem ekrāniem būs redzama arī